esmu arī saņēmis padomas pozīciju pirmajā lasījumā, visu pamatojumu, kā arī komisijas paziņojumu, kas ir adresēts parlamentam un um, saistībā ar um, Eiropas um, mantojuma zīmi. Un arī šai ziņā ir termiņš Un 16. septembris šajā gadā ir, gal, ir tātad galies termiņš. Un tagad mēs pāriem pie mūsu darba kārtības pirmā jautājuma. Es došu vārdu Veronikai Dekaisers kundzei. Viņas arī ļoti īspaņem. Oui, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētājs, atvainojiet par šo iejaukšanos, taču es gribēju aicināt pirms Mēs sākam eh, eh, klausīties visu par Rafas Nažetas sīrietis gadījumu, kas ir Francijā labi pazīstama analītiķa, kas tika aizturēta pagājušajā nedēļā, no kuras mēs uh, esam bez jebkādiem jaunumiem. Tas notika Damaskā, kad viņai vajadzēja doties. Uh, pie savas, mei, uz savas meitas dzemdībām Parīzē. Viņai šobrīd ir aizturētai 66 gadi ziņu, ziņu no viņas nav. Mēs eh, esam informējuši Buzikundzu, un jūs zināt, ka eh, pazudušie cilvēki ļoti bieži tiek vienkārši nogalināti. Paldies, ka uzklausījāt mani. Thank you. And now we can... Un tagad mēs pārējām pie Baltkrievijas. Aleksa Bjaratska gadījums, cilvēktiesību cīnītājs, un es dodu vārdu Romevam Ruedam. Paldies! Mums runājot par Baltkrieviju vēlreiz jāpauž savas bažas par pasliktinošos cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā. No vienas puses esmu gandrīz, ka mēs esam piekrituši par to, ka kopīgā rezolūcijā mēs uzsveram to, ka Baltkrievis, Baltkrievis varas iestādes ir piekritušas eh, starptautiskai sadarbībai mm, Eh, ko piedāvā Polijas Lietuvas eh, eh, varas iestādes, kas bija paredzēta cīnīties pret nozīdzību, lai varētu pilnībā pārņemt savā kontrolē Baltkrievijas NVO un lai varētu diskreditēt Baltkrievis opozīciju. Mēs pieprasām attiecīgas darbības no gan Polijas, gan Lietuvas finanšu, lai mēs tādām tomēr kopīgā rezolūcijā. Es neredzēju, ka mēs eh, eh, paušam nožēlu par to, ka sadarbojas eh, Skotijas banka un vēl atsevišķas citas bankas ar Lukašenko režīmu, neraugoties uz sankcijām, kas ir noteiktas. Ir ļoti bēdīgi, ka tas ir pieņemuši lēmumu turpināt savas aktivitātes, un tāpēc mums jāaicina visas Eiropas bankas un finanšu institūcijas pārtraukt jebkāda veida finanšu sadarbību ar Baltkrievijas lemēju iestādēm. Es izmantoju šo iespēju, lai to atgādinātu lai mēs pārtrauktu ierasto biznesu, kāds mums ir bijis ar diktatoriskiem režīmiem. Paldies, Romivai un Žēda kungs, tā nokapunks nākošais uz vienu minūti. Priekšēdē kungs, situācija Baltkrievijā vienkārši šausminoši. 20 gadi ir pagājuši kopš PSR sabrukuma un tas fakts, ka Lukašenko līdz šim joprojām e, uzdrošinās izmantot brutālu spēku, vardarbību, vēršas pret miermīlīgiem disidentiem šai valstī, to mēs nevaram vairs pieņemt pieņemt. Un uh, pagājuši gada Minskas režīma uzvedība pēc vēlēšanām ir arī uh, nožēlsvērta. Mums, mēs uzskatām, ka nu, Baltkrievijai būtu jāsako citu padomju valstu piemēram, ka ir jāizvērš uh, demokrātisks režīms, rezultātā varētu iestāties arī Eiropas valstu ģimene. Un pēc vēlēšanām mēs redzam, ka Baltkrievijas sabiedrība ir gatava šādai pārējai. Lai tas viss notiktu, tad Eiropas Savienībai būtu jārunā vienotā balsī ECR grupa, kam mēs varam turpināt sarunas ar demokrātisko opozīciju. Tikai un vienīgi mēs uzskatām, ka ir jāstiprina atbildība un arī jāseko sankcijām. Nedrīkstētu ļaut šai situācijai turpināties. Mēs aicinām starptautiskās organizācijas iesaldēt finanšu palīdzību šim režīmam līdz brīdim, kad tiek pieņemta attiecīgā likumdošana un kad uh, attiecīgi būs iespējams žurnālistiem un opozīcijas vadītājiem darboties un visi, kas ir aizturēti, tie būtu uh, jālaiž vaļā, turklāt ir uh, attiecīgi jā, jāpamato likumdošanas aktiem. Un Baltkrievija ir valsts ar kultūrāliem un ļoti izglītotiem bērniem, un tie daudz gudrāki kā Lukašenko un visi viņu rokaspuļši. Paldies. Thank you, Mr. Tanok. Paldies, eh, Palecka kungs ir nākamais. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Prezidents Lukašenko ir pieņēmis lēmumu atlaist 11 politiskos ieslodzītos, eh, kas eh, tika ieslodzīti cietumā pēc decembra notikumiem, pēc 19. decembra. Eh, droši vien šis lēmums nav nejaušs. Šis lēmums ir pieņemts šodien, tieši šodien, kad mēs runājam par šo rezolūciju, kad mums ir arī pirmā tikšanās jūranais asamblējas ietvaros. Un tas ir ļoti pozitīvs solis, tomēr tas nav pietiekams. Mums ļoti stingri ir jānosoda Biļats notika arests, mēs nosodam šī brīvības cīnītāja aizturēšanu. Un mēs uzskatām, ka vajadzētu pasvītrot, ka atjaunošana ar uh, dialogu ir iespējams tikai tad, kad uh, visi politiski ieslodzītie būs atbrīvoti. E, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāuzlabo un jākoordinē mehānisms, uh, kur personu dati uh, E, tiek aizsargāti dažādos e, tiesiskās procesuālās darbībās ar nedemokrātiskām valstīm. Es gribētu arī aicināt Baltkrieviju atbildēt uz komisijas priekšlikumu un sākt sarunas ar vīzu maksu samazināšanu. E, tālāk Donska kungs. Priekšstādā kungs, tā nav pirmā reize, kad mēs nosūtam, nosodam Baltkrievijas režīmu šajā valstī. Demokrātiskā opozīcija arī vēršanās pret aktīvistiem nav, nav pieņemama. Arī cilvēktiesību neievērošana ir kļūsi par mm, Lukašenko režīmu neatņem sastāvdaļu. Bet šodien ir noticis kaut kas mm, ārkārtējs. Šeit ir nevainīga cilvēka kriminalizācija, tā ir izpaužās, ka. Kā Biļatska kunga arests, viņš ir cilvēktiesību jasna, centra jasna vadītājs, attiecīgi viņš ir arestēts 4. augustā, nu, it kā tāpēc, ka viņš ir izvairījies no nodokļu maksāšanas. Daudz, ka kungs vairs nevarētu nedaudz lēnāk runāt, saka priekšsēdētājs un cilvēks ir gājis, režīms ir gājis ļoti tālu, pārkāpjot cilvēku tiesības, un arī režīms pārbauda mūsu, e, mūsu pacietības robežas. Mēs ļoti bieži neesam pietiekami stingri, bet mums ir jābūt stingrākiem, jāadaptē arī mūsu paziņojumi, Baltkrievijas sabiedrības e, specifika, būt būtu arī attiecīgi jāvēršas pret Baltkrievijas režīmu. Mēs būsim zaudētāji, ja mēs nebūsim stingri un režīms gūs virsroku. Tāpēc mums ir jārēģē ar ļoti stingri, daudz stingrāk nekā iepriekš. Ir jāatzīst arī šis kaunpilnais fakts, ka E, šīs um, apsūdzība pret Beļatski ir pamatoties uz to, ka uh, ir saņemti dati, personas dati no Polijas un no, un no Lietuvas. Es nevaru runāt gan Polijas vārdā, es varu runāt uh, Lietuvas vārdā. Ļoti žēl, ka tas ir noticis tieši ar manu valsti, ka šāda datu noplūda ir bijusi no mūsu tieslietu ministrijas bet arī tādā gadījumā Baltkrievijas iestādēm nevajadzētu vairīties no savas atbildības. Mums nevajadzētu radīt tādu uh, iespēju, ka viņi varētu tikt sveikā cauri. Oļesam Beļatskim ir jābūt atbrīvotam. Paldies! Eh, paldies, Donska kungs, tālāk Prēdes kungs. Mulțumesc eh, mult, domnule președinte. Paldies priekšsēdētāji. Vakardien avīzēs eh, bija rakstīts, ka Baltkrievijas valūtas vērtība ir kritusies par 40%. Tas viss dēļ krīzes. Vēl laikrakstos nebija pieminēts, ka Baltkrievija ir eh, plānveida ekonomika un eh, tās liktenis ir izgāšanās. Arī nebija rakstīts, ka plānveida ekonomika, tāpat eh, kā jebkurš totalitārais režīms, iet roku rokā ar eh, represijām. Un šeit eh, bija ļāts, ka arests ir tikai kārtējies solis notikumu virknē, kas ir vērsta pret cilvēktiesību aizstāvjiem, ko mēs esam nosodījuši. Mēs gribam, lai Beļatska kungs tiktu atbrīvots bez nosacījumiem, un lai arī mēs gribam arī, lai attiecīgi krimināla kodeks Baltkrievijā tiktu mainīts. Mums jāpaplašina sadarbība vīzu režīmu ziņā un dodot cilvēkiem brīvību tādā ziņā. Paldies! Tālāk runās politisko grupu pārstāvji un tautspartija pārstāvēs Zogoru kungs lūdzu. Microphone, please. Microphone. <coughs> Yes, start again. Köszönöm. A Bielecki által vezetett Jasna 96 tavasz... Paldies. Bielecka vadītās kustības Viesnā 96 ir demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības veidošanās piemērs kas būtu par piemēru citām organizācijām un citiem kopumā par piemēru. Un Baltkrievija ir jāievēro cilvēktiesības, tomēr neaizmirsīsim, ka e, režīma mērķis ir iebiedēt e, tos, kuri sagraut e, diktatūru. Tāpēc mūsu reakcija ir ļoti nozīmīga. Ir jābūt eh, pilnīgi skaidram tam, ka Baltkrievijai ir jārespektē demokrātijas un cilvēktiesību kritērija Un ja šī valsts tādā, šādā veidā neattīstās, tad tā nevar rēķināties ne ar kādu sadarbību no Eiropas Savienības valstu puses. Tāpat arī Baltkrievijas eh, pilsoņiem ir jāzina, ka Eiropa ir viņu pusē. Repaukungs tālāk sociāldemokrātu vārdā. Arvoisa eh, puhemies, Valko-Venäjä polkee toistuvasti kansalaistensa ihmisoikeuksia. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs redzam būtiskus cilvēktiesību pārkāpumus, kas aizvien atkārtojas Baltkrievijā. Aktīvistu darbs tiek pārtraukts, viņiem traucē atkal un atkal varas iestādes. Netaisnīgās, neatklātās prezidenta vēlēšanas, tam sekoja daudz demonstrāciju un demonstrantu apcietināšanas. Tāpat ir apcietināti pārējie prezidenta amata kandidāti. Bielatskis bija viens no aktīvākiem cilvēktiesību aizstāvjiem Baltkrievijā. Viņš ir tikai viens piemērs tam cilvēkam, kuram par savām, savu rīcību tiek atņemta brīvība. Baltkrievijas režīmam ir jāsaprot, kādi ir starptautiskie brīvības eh, pamatnoteikumi - vārda brīvība, pulcēšanās brīvība. Eiropas Savienība nedrīkst sadarboties ar Baltkrieviju līdz tam brīdim, kad tiks atbrīvoti visi politieslodzītie un tiks garantētas visas pamatbrīvības. Paldies! Gerbrandī kungs Alde grupas vārdā. Dank u, meneer de voorzitter. Ik kom... Paldies, priekšsēdētāji. Tikko esmu atgriezies no ANO ģenerālās asamblējas plenāras sēdes. Jūs zinat, ka tajā nepiedalījās Baltkrievijas pārstāvji. Eironesta sanāksme tā bija, un tas ir liels trūkums, ka Baltkrievija nepiedalās, un īpaši slikti tas ir Baltkrievijas iedzīvotājiem. Ir viens cilvēks, kurš pie tā ir vainīgs, un tas ir prezidents Lukašenko ar savu režīmu. Pirms dažām nedēļām prezidents Lukašenko paziņoja, ka atbrīvošot visus politieslodzītos un izveidošot apaļā galda diskusijas Baltkrievijā. Mēs gaidām, kad viņš šo solījumu pildīs. Alis Bielackis katrā ziņā nav pamanījis nekādas izmaiņas savā liktenī, viņš joprojām ir apcietinājumā. Eiropas parlaments nemitīgi cenšas izdarīt spiedienu uz prezidentu Lukašenku. Es ceru, ka mēs to turpināsim darīt līdz tam brīdim, kad parādīsies pozitīvas izmaiņas. Nepietiek ar to, ka mēs izolējam šo valstu, nosodam to. Mums ir jāpastiep draudzīga roka šīs valsts iedzīvotājiem, kā daudz no mums to prasa. Paldies! ECR grupas vārdā Bielan kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kocierbskiego w oczywistym... Paldies, priekšsēdētāji. Aleksa Bialecka brutāli arests ir pelnījis sašutumu no mūsu puses. Arī apzinoties to, ka Polijas un Lietuvas drošības struktūras šeit ir iesaistītas. Mēs nevaram palikt neaktīvi. Baltkrievijas notikumi parāda to, ka ir daudz darāmā, ir nepieciešams ieņemt stingru nostāju Briselē attiecībā pret Baltkrieviju, un tikai tādā veidā mēs varēsim palīdzēt mainīt Baltkrievijas situāciju. Lukašenko ir atbrīvojis visus polities, atbrīvot visus politieslodzītos, ieslodzītos, aicina Baltkrieviju legalizēt visas sabiedriskās organizācijas un garantēt demokrātiskās tiesības. Es aicinu visas Eiropas institūcijas un organizācijas paplašināt un palielināt spiedienu, kas tiek izdarīts uz Baltkrievijas varas iestādēm. Paldies, paldies, Vilankungs. Nākošais eh, runātājs eh, Veržijā. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs cilvēktiesību vadītājs un konkrēti Francijas cilvēktiesību līgas vadītāji, vadot Francijas cilvēktiesību līgu, es gribu īpaši e, uzsvērt e, šo konkrēto notikumu Aleksa Balecka gadījumu. Šis ir jau ceturtais gadījums Baltkrievijā kopš gada sākuma, un mēs zinām, cik eh, nopietna ir situācija Baltkrievijā ar cilvēktiesību vadītājiem. Viesna tika atlaista 2003. gadā un vairs nevarēja atjaunot savu uh, eh, darbības. Tie, kas mēģināja to atjaunot, tika pakļaut kriminālai vajāšanai. Uh, Tai bija konti ārzembankās, šo naudu ir piesavinājušās Baltkrievijas varas, bloķējas Baltkrievijas varas, varas iestādes apsūdzot Aleksu Bieliecki par finansiālu krāpšanu. Tādā veidā mēģinot demo, diskreditēt Baltkrievijas de, opozīcijas kostību. Un e, šādā veidā Eh, šādu informāciju Baltkrievijas eh, varas iestādes saņēma no Polijas un Lietuvas eh, izmeklēšanas iestādēm. Šeit ir runa par nopietnu kļūdu darbā, tāpat kā par nopietnu kļūdu minēto valstu darbībā. Tāpēc es aicinu izdarīt spiedienu uz valdībām, lai šādi notikumi neatkārtotos nākotnē, lai nevarētu apsūdzēt terorismā cilvēktiesību cīnītājus un lai varētu atbrīvot Aleksu Bieļiecki. Paldies. Poseltis un the next redner. Nākošais runātājs Poselts. Ident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs pieprasām, lai Bjelācka kungs tiktu atbrīvots, un mēs pieprasām lielāku atbalstu demokrātiskai opozīcijai un brīvajiem plašsaziņas līdzekļiem Baltkrievijā. Mēs pieprasām, lai sistēma mainītos, lai valsts būtu demokrātiska, tiesiska. Mēs nedrīkstam ļaut laikam vēl vairāk paiet tā, kā mēs to esam darījuši ar Āfrikas valstīm, kad mēs vērojam dažādus diktatoriālus režīmus, kas joprojām tur stingri savās rokās valsts varu. Iepriekšējā plenāra sesijā mēs runājām par to, ka partnerattiecības dienvidos un austrumos ir jā. Ja risina atšķirīgi. Līdz šim mēs visu it kā mēģinājām risināt kopā. Kaimiņa attiecība politika jātiecina tikai uz Eiropas valstīm. Esmu ļoti gandarīts par to, ka Čehijas prezidentūra 2009. gadā izdarīja šo te nošķirtību Prāgas samita laikā. Polijas prezidentūra ļoti labi turpinās šo darbības modeli šomēnes. Taču attiecības ar Baltkrieviju ir bloķētas, jo Baltkrievija ir diktatoriāla valsts, tā nav demokrātiska valsts. Mums ir jācer, ka mēs nākotnē varēsim iesaistīt Baltkrieviju arī mūsu sadarbības modeļos. Paldies! Gēringer de Odenbergs kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ales Bjelatska arests Minskā 4. augustā ir kārtējais cilvēktiesību pārkāpums Baltkrievijā. Bjelācka kungs ir publisks cilvēktiesība aizstāvis aktīvists. Viņa darbs ir devis lielu ieguldījumu daudz Baltkrievijas pilsoņu tiesību nodrošināšanā. Tādēļ viņa apcietinošana, pamatojoties uz finanšu krāpšanu, ir īpaši satraucoša un nepieņemama. Tādējādi mēs redzam, ka Baltkrievijas krimināla sistēma nedarbojas pēc normāliem principiem un pilsoniskās sabiedrības pamati ir savādāk nekā demokrātiskās valstīs. Bielācka gadījums ir viens no daudziem, jo Baltkrievija ir valsts, kas nepārtraukti vajā dažādus cilvēktiesību aktīvistus un žurnālistus. Tam jādara gals. Es pievienojos pārējiem kolēģiem aicinājumā aicināt Baltkrievijas valdību tūdaļ pat atbrīvot Bjelācka kungu un tūdaļ pat beigt visu veidu vardarbību un cilvēktiesību aktāvistu vajāšanu. Paldies Gerimbergs kundzei. Jaten Maki kundze ir nākamā runātāja. Priekšsādātāja, šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par Baltkrieviju. Diemžēl tā nav arī pēdējā reize, es tā domāju. Un mēs runājam par Baltkrieviju tieši cilvēktiesību aspektā. Alesa Bjelācka gadījums ir īpaši satraucošs. Tas ir jaunākais piemērs cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Bjelācka kungs ir cilvēktiesība centra priekšsēdētājs, un viņš jau sen ir vajājis, bet ticis vajāts ļoti smagā veidā no Baltkrievijas varas iestāžu puses. Es gribu aicināt padomu un komisiju, tāpat arī augsto pārstāvi Katrīnu Aštoni, stiprināt centienus nosodīt cilvēktiesību pārkāpumus Baltkrievijā un vēl vairāk atbalstīt cilvēktiesību aizstāvu šajā valstī, aicinu viņus darīt to. Vēl jau vairāk es aicinu arī Baltkrievijas varas iestādes atbrīvot visus politieslodzītos un ievērot starptautiskos cilvēktiesību standartus. Paldies! Paldies, Jātenmakī kundzei! Maštalkas kundze, nākamā, kungs, nākamais runātājs. Kolēģiņā, kolegovē, es esmu také připojit k hlasům, které... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es atbalstu visus tos, kas ir par labākam, labāku cilvēktiesību ievērošanu. Katrai valstī ir jārīkojas saskaņā ar tām cilvēktiesību konvencijām, ko tā ir parakstījis. E, es uzskatu, ka Eiropas Savienībai jānorāda uz visiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Es vēlētos, lai likumi būtu humāni un lai tos ievērotu, taču jums nešķiet, ka šī ir tikai vienpusēja pieeja. Es gribētu jūs informēt par to, ka pagājuši gadu notika sadursmes starp Izraēlas uh, ko komandieru un uh, ANO konvojas deviņi turki tika nogalināti un vairāk tika ievainoti. Šogad Al Albānijā divi cilvēki tika nogalināti demonstrācijas laikā. Šie demonstrētāji prasīja tikai jaunas vēlēšanas, neko vairāk. Gribētu norādīt arī uz to, ka Daudzas Eiropas Savienības valstis šogad uzsāka nedeklarēt nepieteiktu karu pret Lībiju. Ir simtiem un tūkstošiem bojāgājušo cilvēciedzīvotāju. Kad Eiropas parlaments runās arī par šīm lietām? Vai jums neliekas, ka šobrīd mēs piedalāmies organizētā kampaņā pret Baltkrieviju laikā, kad ir citi daudz lielāki apdraudējumi? Un vēl divi īsi komentāri nobeigumā. ANO deklarācija par cilvēktiesībām netika pieņemta 1988. gadā, nē, tā tika pieņemta cilvēktiesību deklarācijas 50. Gada, dom, gada dienā. Tas, tā ir būtiska kļūda, kas ir pieļauta šī te nožēlamā teksta preambulā. Un otrkārt, ļoti žēl, ka zālē šobrīd nav pietiekami daudz cilvēku. Paldies! Posot kungs ir pacēlis zilo karti un grib uzdot jautājumu Maštalkas kungam. Maštalkas kungs, vai jūs pieņemsiet jautājumu no Poselta kunga? Od pana Poselta kdykoliv, so jede Zeit vom Herr Poselt, so Sie haben das Wort, Herr Poselt. Danke sehr. Ich habe... Poselt kungs. Man ir tikai neliels eh, jautājums Mastalkas kungam. Īsti nesapratu, ko viņš teica. Vai jūs gribat eh, aizstāvēt diktatoru Lukašenko vai Rika? Lūdzu. Já bych byl rád, kdybychom mohli, mohli hájit nikoli. Es eh, būtu ļoti priecīgs, ja mēs necīnītos par šiem uh, divkāršiem standartiem, ja mums būtu tāda pati pilnīgi vienāda attieksme pret visām valstīm, nevis uh, dubult attieksme. Uh, vēl bija viena zilā karte, vai Bredes kungs to pacēla? Es neesmu pārliecināts, vai mans jautājums ir pieņemts. Priekšsēdētāji Eh, Prēdskungs ir arī pacēls eh, kartītī. Mastalks kungs, vai jūs pieņemat šo jautājumu? Jā, lūdzu, Prēdskungam. Eh, Pretēji paselta kungam, kurš uzdev jautājumu, vai ir vēlēšanās šeit aizstāvēt Lukašenko režīmu. Es gribētu uzdot citu jautājumu, vai jūs esat gatavi aizstāvēt Kadafi? Odpověď. Obávám se. Atbilde. Es eh, tikai domāju, ka tie, kas bija ļoti draudzīgi pret šo cilvēku, agrāk tagad ir pēkšņi pret viņu. Man personīgi nav īpaši saistības ar šo kungu. Līseku kungs tālāk nākamais runātais. Eh, priekšsēdētāji, Mēs uzskatām, ka nav pieļaujam, ka pie Eiropas Savienības robežām tiek arestēta tāda persona kā Aleks Biļeckis, kas vienmēr palīdzēja svajātaģiem. Mums ir jāpieņem šī rezolūcija šodien, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs pieņemsim citas rezolūcijas nākotnē. Bet mums ir arī jāzina, ka Lukašenko visdrīzāk nelasa mūsu rezolūcijas, un pat ja viņš tās lasa, tad nepiegriež tam lielu vērtību, vērību. Tāpēc mums ir nepieciešama izlēmīgā politika no Eiropas organizāciju puses. Mums ir skaidri jāliek saprast eh, Lukašenko, viņa tiesnešiem, policistiem, viņa sekotājiem, ka mēs neaizmirsīsim, ka viņi iesloga cietumā cilvēktiesība aizstāvjus. Un šis akts attiecībā uz Polijas ģenerālu prokuratūru, kas ir nodevusi informāciju Baltkrievijas varas iestādēm, šādu darbību mēs nosodām. Paldies! Paldies! Mēs... Tagad varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Man ir vairāki runātāji pieteikušies. Sāksim ar Kelī kungu. Uh, Oļas Beļatska arests un ieslodzīšana 4. augustā ir vēl kārtējs piemērs, kā tiek pārkāptas rupjā veidā cilvēktiesības šai valstī. Cerams, ka varbūt, ka tās ir pēdējās konvulsijas no šī nolemtā režīma. Mēs redzam, kā ir kritis diktators Kadafi, mēs redzam, kā arī citās valstīs uh, cilvēki sāk cīnīties par, tiesi, par savām tiesībām, un attiecīgi tas būtu jāatbalsta. Un vēl e, tas ir brīnišķīgs e, cilvēktiesību aizstāvs. Viņš ieliks cietumā pamatojoties uz e, nodokļu maksāšanas apsūdzību. Tas ir pilnīgi nepieņemams. Kaut kas varbūt, ka būtu kādi citi iemesli, kur mēs varētu pieņemt, ka ir arests pamatots šajā gadījumā, finanšu pamatojums nav pietiekams. Uh, Tāpēc noteikti mums vajadzētu vērsties par šo režīmu ar, ar sankcijām, saukt to pie atbildības. Paldies, Sāriju Žvoļskis, lūdzu. Es piekrītu visiem tiem nosūdījumiem, kas šeit izskanēja sakarā ar attieksmi pret šo cilvēktiesību aizstāvi, bet šī problēma neskar tikai vienu personu. Es gribētu atsaukt Eironest asamblējas deklarāciju, kas tikko kā sanā, pabeidz savu sanāksmi citā telpā. Es esmu priekšsēdētājs eh, eh, šajā grupā, un mēs deklarācijā runājām par šādiem cilvēkiem, arī par 24 aktivistiem, par masu pa, ne, nemieriem, par ieslodzīšanu, mājas arestiem, arī atliktiem cietumsodiem mēs deklarācijā eh, nosodam spēku lietošanu, mēs arī aicinam iestādes patraukt šādu rīcību, un mēs arī uh, aicinam uh, iesaldēt uh, palīdzību Baltkrievijas um, režīmam līdz tam brīdim, kamēr visi aktīvisti tiek atbrīvoti un at arī visas apsūdzības ir noņemts. Es domāju, ka mums ir nepieciešams mainīt sistēmu. Viens personas glābšana varbūt uh, neatrisinās visu problēmu kopumā, bet es arī domāju, ka mēs nevarēsim šo, šo personu uh, pilnībā eh, nolikt um, vietā, jo Lukašenko izmanto cietums sistēmu. Un uh, droši vien iemesls ir meklējums kaut kur citur. Un arī šeit es jums gribētu pateikt, ka ļoti žēl, bet eh, Eironest asamblējā diemžēl šī deklarācija netika pieņemta, jo bija opozīcija no dažiem deputātiem no piecām valstīm un sakarā ar to, ka bija citi deputāti ļoti mazā skaitā. Eh, tā tad mēs, tāda situācija mums bija. Paldies. Obermaier kungs. Priekšsēdētāji. Oļas Biļats Karests ir tā kā spļāviens mums sejā. Un Tas ir klaišs cilvēktiesību idejas pārkāpums. Un šeit ir bijis noslēgts arī savstarpējās palīdzības līgums eh, starp eh, Baltkrieviju un Lietuvu, un rezultāts saskaņošo līgumu ir nodoti dati Minskai. Un saņemot šādu informāciju no Lietuvas, Baltkrievijas attiecīgās iestādes varēja izdot aresta orderu cilvēktiesību aizstāvjiem. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tad, kad mēs vienojamies par banku informācijas nodošanu kādai citai valstī. Es ļoti ceru, ka attiecības starp uh, Viļņu uh, pilsoniskā sabiedrība un Baltkrievijas sabiedrību necieties no tā, un es ļoti ceru, ka Biļatska kungs varēs arī, arī beidzot varēs baudīt savas tiesības tālāk esais kundze. Paldies, priekšsādātāji, godātā komisāra. Es neatceros, cik reižu mēs jau esam runājuši par Baltkrieviju šogad vien. Esam runājuši par prezidenta Lukašenko drausmīgajiem noziegumiem, ko viņš pārstrādā pret saviem pilsoņiem. Šoreiz mēs runājam par Alesu Bjelatski, kas ir cilvēktiesība aktīvists kas ir cilvēktiesību centra Vjasna priekšsēdētājs. Viņš tika apcietināts, pamatojoties uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ir pārmestumi arī par to, ka viņa organizācijas bankas rēķina nav kārtībā un grāmatvedības dokumenti. Mēs vēlētos, lai cilvēktiesību aktīvistiem Baltkrievijā būtu vieglāk darbības apstākļi, taču tās ir pilnīgas muļķības. Tā nauda, kas bija šajā bankas rēķinā, bija pilnīgi legāli iekasēta, un, uh, un mums ir jāturpina izdarīt spiediens uz Lukašenko. Nākamais runātājs lūdzu. Priekšsēdētājs Aleks Eh, Bjoļatskis ir vislabāk zināmais Baltkrievijas cilvēktiesība aizstāvis, un es atriecošu, ka ir izmantotas starptautiskas eh, procedūras, lai varētu palīdzēt viņam aizturēšanai. Ir jāsako tam, kā mēs strādājam ar starptautiskās juridiskās palīdzības eh, procedūrām. Uh, valstu policijas struktūra sadarbojas, taču šī sadarbība nevar tikt eh, paredzētā nelegāli, nelikumīgiem rezultātiem, lai iegūtu informāciju par politiskiem oponentiem, kas patiesībā notika Bieļatska gadījumā. Un arī citi, jau kolēģis Līzeks sacīja, ka tas ir polijas prokurors, kurš Eh, kurš ir sniedzis informāciju un ir polijā šiem šo nodarījumu autoriem, pret tiem ir piemērotas sankcijas. Paldies, un Gālērkungs būs pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pilnībā atbalstīt to, ko tikko teica Sonika kungs. Es uzskatu, ka mūsu valstu nodokļu atbildīgajām iestādēm vajadzētu tomēr rīkoties saskaņā ar veselo saprātu, slēdzot šādus nolīgumus ar citām valstīm, vai nu runa ir par terorismu, vai runa ir par sadarbību ar Lukašenko tipu valdībām. Uh, Es esmu pārliecināta, ka šī nebūs pēdējā reize, kad mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Un tomēr cerēsim, ka šī Baltkrievijas valdība drīz kritīs, režīmam pienāks gals un mēs varēsim parakstīt sadarbības līgumu ar Baltkrieviju, jo tā būs demokrātiska valsts. Ceram, ka tā būs ekonomiski pārtikusi valsts kādu dienu. Bjelatska kunga gadījums ir piemērs tam, kas var notikt ar cilvēkiem Baltkrievijā. Gribētu aicināt tos kolēģus, kas vēl nav to izdarījuši, pievienoties iniciatīvai partnerattiecību veidošanai ar cilvēkiem Baltkrievijā, kurus vajā. Ne tikai Baltkrievijā, bet arī citās valstīs. Mēs varētu viņus atbalstīt un viņi varētu turpināt darboties savās valstīs. Paldies! Tagad došu vārdu komisijai Māstrams kundze, ko jūs domājat par Bielācka kunga gadījumu? Paldies, priekšsēdētā godātie deputāti. Eiropas komisija joprojām ir nopietni nobežīsies par situāciju un par uh, pilsoniskās sabiedrības apspiešana, politiskās opozīcijas un neatkarīgu masu mēdīju vajāšana. Kā jūs visi teicāt, šī nav ne pirmā, ne pēdējā reize, kad mēs spriežam plenārsēdē par šo jautājumu. Augstā pārstāve Katrīna Aštona kopš šī gada sākuma vairāk kārt ir izteikusi savas bažas par notikumiem Baltkrievijā. Viņa ir nosodījusi atkārtotās vajāšanas un iebiedēšanas pasākums, kas ir vērsts pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Uh, Viņa mm, e, nosoda to, ka neatkarīgās cilvēktiesība organizācijas nebauda nekādu statusu. Šodien mēs runājam par ļoti konkrētu gadījumu. Aicinām atbrīvot Alesu Bielatski, kas ir pazīstams cilvēktiesību aizstāvis, kuram ir būtiska loma Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Nesen viņš ir apcietināts, pamatojoties uz nodokļu nemaksāšanu. Šī apsūdzība ir safabricēta. Augstā pārstāva un Eiropas komisija uzskata, ka ir nepieciešams darīt tā, lai nākotnē līdzīgas situācijas neatkārtotos. Nevalstiskās organizācijas nevar darboties režīmu paspārtnē, tādēļ tām ir jāizveido uh, atsevišķi bankas konta Eiropas Savienības dalību valstīs, lai varētu saņemt kaut kādu atbalstu. Un šīs NVO ir jāatbalsta. Mums jādomā, kāda veida aizsardzības mehānismus mēs varētu ieviest. Mans kolēģis Fūlis Kungs jūlijā nāca klajā ar iniciatīvu, kā stiprināt Baltkrievijas NVO. Viņš regulāri tiekas ar opozīcijas un pilsonības pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mēs esam vieni no donoriem un veidojam dažādas donoru organizācijas, donoru donor tīklu. Nesen Briselē notika sēde. Bielatska kungu, kungam mēs palīdzam izmaksā, apmaksāt tiesas izdevumus saskaņā ar mūsu uh, dažādu apsūdzēto un uh, liecinieku aizsardzības programmām. Eiropas Savienība turpinās lietot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai atbalstītu Bielatska kungu un citus politieslodzītos un represiju upurus Baltkrievijā, jo tādu cilvēku ir daudz. Mēs pieņemam zināšanai nesen atbrīvotos um, cilvēktiesību pārkāpējs informāciju par tiem un Lukašenko priekšlikumu organizēt apaļo galdu. Taču nopietnas politiskais dialogs starp valdību un politisko opozīciju Baltkrievijā vēl nav sācies. Tas varēs sākties tikai tad, kad tiks atbrīvoti visi politieslodzītie. Vispārīgi runājot, var teikt, ka mēs esam gatavi turpināt izdarīt politisko spiedienu uz Baltkrieviju, lai Baltkrievija spērtu būtisku soli cilvēktiesību, tiesiskuma un demokrātijas aizsardzībā. Tādēļ mēs turpināsim izteikt skaļi savas bāžas, mēs mēģināsim atrast vainīgos, kas ir bijuši demonstrācija apspiedē, Tāpat arī mēģināsim sniegt palīdzību Baltkrievijas sabiedrībai un opozīcijai. Eiropas Savienība mēģina mobilizēt starptautisko sabiedrību, lai tā nodarbotos ar cilvēku tiesību jautājumu risināšanu Baltkrievijā. Piemēram, 20. septembrī cilvēktiesību komisārs cilvēktiesību padome e, komentēs e, Eiropas Savienības rezolūciju par situāciju Baltkrievijā. Paldies Malstrēms kundzei par šo ārkārtīgi skaidro stāstījumu. Godātie kolēģi, līdz ar to šo jautājumu esam izsmēluši. Balsojums par rezolūcijām notiks pēc tam, kad būsim runājuši vēl par divām tēmām. Pirmā ir situācija Sudānā, situācija Dienvidu Kordofānā un kaujas zilās nīlas pavalstīs. Pirmkārt, aicināšu izteikties Tanuku kungu.